Andiamo. Good afternoon. Dear members. Dargie kolēģi, godātie deputāti. Dear colleagues, dear members, please take your seat. Godātie deputāti, lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim darbu. Thank you. Paldies. Paldies jums visiem. Sveicu jūs visus šajā kopīgajā sēdē. Tātad juridiskās komitejas pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un konstitucionālo lietu komitejas kopīgajā sēdē. Mēs visi apzināmies, ka mēs izmantojam 51. reglamenta pantu un uh, veidojam šādu sēdi. 51. reglamenta pāns Eiropar, Eiropas parlamenta reglamentā dod mums iespēju skatīt kopīgi ļoti svarīgs jautājums, un šodien ir šāds gadījums. Mēs šeit apspriedīsim rezolūcijas projektu, Eiropas parlamenta rezolūcijas projektu, uh, par daudzgadu programmu, kuru sauc par Stokholmas programmu, un tā ir programma par brīvību, drošību un tiesiskumu. Jūs visi zināt, ka tas vienmēr sāks ar komisijas paziņojumu, un 10. decembrī Eiropadoma pieņems vadlīnijas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas attīstībai attiecībā uz turpmākajiem pieciem gadiem, un tā aizstās Tamperes programmu, kura tika pieņemta 1999. gadā. Un arī Hāgas programma, kas darbojās no 2004. līdz 2009. gadam, kas drīz tātad beigs darboties. Un šī te Stokholmas programma aptver trīs Eiropas parlamenta komitejas. Un tad, kad uh, tātad šodien us, European... mēs šīs trīs Eiropas parlamenta komitejas Mūsu uzdevums ir tātad izstrādāt kopīgas rezolūcijas projektu un piedāvāt šīs rezolūcijas projektu pārējiem. Un kā jūs visi zināt, tad uh, uz uh, šo sanāksmi ir ielūgti arī dalībvalstu parlamentu deputāti, un uh, tā ir mūsu sadarbība ar Nacionālo parlamentu deputātiem, un Lisbonas līgums nosaka šādu sadarbību, bet tā notiek jau tagad. Un tagad mēs prezentēsim mūsu rezolūcijas projektu mūsu trīs komiteju vārdā. Kazinīkungs ir referents no konstitucionālo lietu komitejas, Berlinger kungs ir jūrī komitejas referents, un es pats esmu eh, Libe komitejas līdzreferents. Uh, Vispirms mums būtu jāpieņem darba kārtība, kura sastāv no pirmkārt grozījuma iesniegšanas eh, termiņa, kur ir runa par 22. oktobri. Un mums būs jāpieņem arī divi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski komisijai un padomēji. Lai noskaidrotu zināmus punktus par pārējais periodu. Starp uh, tagad spēkā esošo Nīcas līgumu un nākamo Lisabons līgumu, tātad runājot par uh, to likumdošanas aktu pārēju no uh, eh, vienu pīlāru uz otru tiesiskuma jomā. Ja mēs varam pieņemt darbu kārtību, nav nevienam iebildumu, labi, tad mēs varam uzreiz pāriet pie šī kopīgā ziņojuma prezentācijas. Es pats eh, runāšu par galvenajiem aspektiem šajā ziņojumā. Kā jūs zināt, tad Lisabonas līgums, kas eh, stāsies spēkā, kā mēs daudzi jau sen esam to gaidījuši, maina mērķus un darba metodes tā sauktajā brīvības drošības un tiesiskuma telpā. Pēc īrijas referenduma šis te Lisabonas līguma stāšanās spēkā iespēja šķiet uh, daudz ticamāk nekā jebkad, un uh, tas nozīmēs arī to, ka Šengens sadarbība pastiprināsies, kā tas tiek arī apstiprināts brīvības, drošības un tiesiskuma telpas pamatā. Šengena nozīmē brīvību, drošību un tiesiskumu Eiropas Savienības robežu ietvaros, brīvu cilvēku pārvietošanos, bet tas nozīmē arī patvērumu meklēšanu, bēgļu aizsardzību, migrācijas politikas un arī migrācijas plūsmu pārvaldību un ārējo Eiropas Savienības robežu aizsardzību. Otrs punkts, kas ir uzsvērts uh, ziņojumā, kur mēs šo pēcpusdienu prezentējam, ir saistīts ar pamattiesībām kas ir vissvarīgākais uh, aspekts Eiropas Savienībā kopumā. Tātad mēs šajā ziņojumā runājam par pamatiesībām, brīvībām, to aizsardzību, iekļaujot šeit arī cilvēku cieņas un privātuma aizsardzību, datu aizsardzību, runājot par kopīgiem pasākumiem, cīnoties pret terorismu un organizēto noziedzību. Un trešais aspekts, kur gribētu uzsvērt, ir Eiropas parlamenta sadarbība ar citām institūcijām, pilnībā izstrādājot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu turmākajos gados. Tas nozīmē, tātad, ja ļausiet man uzsvērt šo punktu, uh, ka mēs, Eiropas parlamenta deputāti, esam apņēmušies eh, ļoti nopietni uztvert šo te rīcību, mūsu darbu šajā jomā, jo mums ir eh, jānotic šī parlamenta jaun izveidotajām pilnvarām, kā pilntiesīgai koplēmumu procedūras institūcijai Eiropas Savienībā visā šajās jomās. Tātad mums ir eh, jāpanāk respekts Mums ir uh, jāstrādā un uh, jādarbojas saskaņā ar mūsu pārliecību. Our... Un to darot, mums ir jāstiprina mūsu kapacitāte sadarbojoties ar nacionālajiem parlamentiem, kas ir viena no būtiskākajām lietām visā šajā Lisabonas programmā. Uh, Tātad Eiropas parlamentu sadarb, parlamenta sadarbība ar dalību valstu parlamentiem. Tā būs tāda demokrātiska, daudzslāņaina pārvaldības struktūra, plānojot, pieņemot un ieviešot visus šos uh, likumdošanas aktus šajā jomā. Tātad pamatiesības, cīņa pret noziedzību, Schengena, uh, brīva pārvietošanās kustību pilsoņiem. Un visbeidzot, saistībā ar efektivitātes paaugstināšanu, ies, iesaistot eh, pilsonisko sabiedrību eh, un juristus, uzsverot arī juridisko apmācību un eh, tātad, piemēram, prokuroriem, tiesnešiem, uh, un cita veida juridisko profesiju pārstāvjiem, jo visa šī brīvības, drošības un tiesiskuma telpa uh, prasīs uh, daudz vairāk arī no juristiem Eiropas Savienībā. Un vēl es gribētu uzsvērt arī to, cik svarīgi ir izvērtēt Eiropas Savienības politiku ieviešanu labāk. Tas nozīmē, ka ir jāizveido tāda izvērtēšanas sistēma ieviešanai, kā tiek ieviest likumdošanas akti brīvis drošības un tiesiskuma jomā. Un ir jāizvērtē arī uh, tiesiskuma kvalitāte, kā tiek uh, spriestas tiesas Eiropā. Uh, Tātad mēs šeit veidosim jaunu dinamiku. Un tas nozīmē, ka mums būs uh, ikgadējas debates šeit Eiropas parlamentā, kurās mums vajadzētu galvenokārt pievērsties šo politiku īstenošanai. Including the comprehensive ieskaitot arī brīvības drošības un tiesiskuma telpu un jāpievēršas arī pamatiesību situācijai Eiropas Savienībā. Kā jūs uh, redzēsiet rezolūcijas dokumentā, kas ir izdalīts visiem deputātiem, jūs redzat, ka tā ir Uh, galvenā pozīcija Liba komitejas ieguldījumā šajā rezolūcijas projektā. Mūsu priekšā mums ir kalendārs, kur ir iekļauta, iekļauts uh, grozījuma iesniegšanas termiņš, uh, un mēs vēl vienā komiteja kopīgā sēdē, kas notiks 12. novembrī, uh, tad mēs balsosim, un tad mums būs vēl viena sēde, kur tiks oficiāli ielūgti Nacionālo parlamentu uh, pārstāvi, un tā notiks 16. un 17. novembrī, un vispēcot būs balsojums plenārsēdē šeit Eiropas parlamentā 23. novembrī. Tas ir tas kalendārs, kas mūs sagaida. Un tagad došu vārdu Kazīnī kungam. Viņš varēs uh, skaidrot savu ieguldījumu, pēc tam Berlinger kungs, pēc tam uzklausīsim uh, komisiju un padomu, un pēc tam būs debatas, kuras uh, droši vien būs ilgākas nekā tās divas stundas, kas ir mūsu priekšā. Lielas paldies, priekšsādātāji! Protams, ka šī pātrinātā procedūra notiek mazliet izņēmuma kārtā, taču arī Stokholmas programma ir kaut kas ekskluzīvs, tā tiks izskatīta padomē 10. novembrī, un tieši tāpēc, kā jau to teica priekšsēdētājs, ir nepieciešams, lai mēs tiešām piepūlamies ievērot šo termiņu. Es esmu konstitucionālo lietu komitejas priekšsēdētājs, un tur mēs runājam sevišķi par Stokholmas programmas institucionālajiem aspektiem. Bija tāda fāze, kuras laikā katra komiteja sagatavoja mm, teksta projektu, gan e, juridisko lietu komiteja, gan konstitucionālo lietu komiteja, gan e, tie, um, e, brīvību komiteja. Un Mēs esam tagad nonākuši pie viena kopīga teksta, kas um, bija no sākuma pārāk garš, tur bija ļoti daudz lapušu un vairāk nekā 80 punkti, tādēļ mēs uzskatām, ka nebūs viegli. Tādu stādīt priekšā padomē, tādēļ mēs to saīsinājām un Eh, lai arī teksts pat tagad nav sevišķi īss, tomēr tas ir daudz īsāks nekā tas bija sākotnēji. Tagad eh, runājot par to daļu, kas attiecās uz konstitucionālo komiteju, vēlētos uzsvērt sekojošas lietas. Mēs, protams, esam apmierināti ar to, ka uh, parlamenta pilnvaras, eh, parlamenta likumdošanas pilnvaras pieņems spēkā, un mēs eh, vēlētos izteikt kādu īpašu lūgumu padomēji, un tas attiecās uz procedūrām, kas jau ir uzsāktas, un attiecībā uz kurām nebija paredzētas konsultācijas ar parlamentu. Tā kā tagad mēs pāriesim pie citas sistēmas, ko satur Lisbonas līgums un proti koplēmuma procedūras, tad mēs vēlētos sākt no nulles ar parlamenta lēmumu. Un vēl viens komentārs, ko izteica mūsu kolēģis Agilēra kungs, attiecās uz parlamenta darbību. Un būtu nepieciešams padziļināt problēmu izpratni un nu, būt tuvākiem saviem pilsoņiem, jo, jo mēs būsim pilsoņiem tuvāki, jo aktīvāk viņi piedalīsies mm, politiskajā dzīvē un labāk sapratīs lēmumus, kurus pieņem Eiropas parlaments. Bet galvenais te ir jāievēro subsidiarietātes princips, kas attiecās uz Uh, jomām, kas Eiropas Savienībā ir kopīgas. Dalību valstīm ir aktīvi jāpiedalās, un tas ir ļoti labi. Tāpēc mūsu sadarbība nekādā veidā neapgrūtinās šo procedūru, bet tieši otrādi. Tad vēl bez Lisbo Lisabonas līguma ir arī pamatiesību harta, kas tika pieņemta 2007. gadā. Šī pamatiesību harta ir Lisbonas, Lisabonas līguma uh, sastāvdaļa, un tā ir obligāta visām dalību valstīm. Tomēr Lisabonas līgumā uh, ir paredzēts, paredzēta arī iespēja pievienoties Eiropas cilvēktiesību konvencijai, kurai ir, kuru jau ir parakstījušas zināmas dalībvalstu skaits. jo tas, um, to vēl nav parakstījušas visas valstis. Un um, tomēr vajadzētu par šo dokumentu, par šo konvenciju nopietnāk padomāt, lai nerastos te kaut kāda konkurence, piemēram, ar cilvēktiesību tiesu. Tad um, vēl te vajadzētu parunāt pār nacionālo parlamentu un e, Eiropas parlamenta sadarbību ar Eirojustu un Eiropolu un varbūt stiprināt kontroli par šiem diviem dienestiem. Un mēs arī vēlētos pieņemt vienādu vēlēšanu likumu. Tad ir vēl kāds svarīgs eh, jautājums, un es domāju, ka tas attiecas gan uz to komiteju, kuras esmu priekšsēdētājs, gan uz citām, un tā ir e, imigrācija, jo mums nevajadzētu runāt tikai par sadarbību starp dalību valstīm, bet eh, par solidaritāti starp dalību valstīm. Uh, Un es kā itālis zinu, ko nozīmē solidaritāte. Bet pat ar to nepietiek. Mums ir nepieciešams jaun, jauna institucionāla pieeja, jo Eiropas Savienībai ir kopīgas Eiropas robežas tagad un imigranti, kas ierodās Eiropas Savienībā caur Itāliju vai Grieķiju, uh, pēc tam nekādā veidā mūsu valstīs netiek aizturēti mm, brīvās pārvietošanās dēļ, viņi var aizbraukt jebkur citur, tādēļ tas jautājums attiecās uz mums visiem. Un mums ir jāatrod kopīgi instrumenti gan legālās, gan nelegālās imigrā, imigrācijas risināšanai. Uh, Mums ir jācīnās pret nelegālo imigrāciju, bet vienlaikus arī jāizturās ar izpratni pret cilvēkiem, kas bēg no valstīm, kurās ir kāri. Paldies! Ringrazio prezidente. Paldies, priekšsēžkungs. Mm. Arī es gribētu uzsvērt, ka ir svarīgi, ka mēs kā parlaments spriežam par šiem jautājumiem. Un tas ir svinīgs brīdis, svinīga iniciatīva, es pat tā gribēju teikt. Stokholmas programma ir augst vērtējama savā nozīmība Eiropas izveides uh, kontekstā vispār. Un es gribu teikt arī lielu paldies referentiem, kas ir šajās stundās paveikuši lielisku darbu, lai īsā laikā izstrādātu dokumentu, kas tagad ir e, nodots jūsu apspriešanai. Mūsu mērķis ir rast līdzsvaru parlamenta lēmumu apstiprinātu Um, proti, mēs tiecamies uz to uzrunāt pilsoņus nevis tikai tādu savus juridisku, savā juridiskā valodā, bet eh, ka viņi arī dot viņiem pārliecību, ka tiks radīta brīvības drošības un taisnīguma telpa, kuras centrā būs paši pilsoņi. Mūsu mērķis ir arī rast līdzsvaru starp šo ideisko mērķi un konkrētu priekšlikumu un pasākumu esamību, kas, eh, no kā iegūst cilvēki savā ikdienā. Ideāli ir jāpiepilda ar konkrētu saturu, to mēs visi zinām. Vēl mēs centāmies rast līdzsvaru arī starp cilvēku leģitimo vēlmi uh, pēc drošības arī šajā laikā, un uh, valsts varā ir jāiz, jānodrošina šī drošība, bet tajā pat laikā apzinoties, ka šīs, uh, šī tieksmes drošība var arī dažkārt apdraudēt gadu desmitos izcīnītās cilvēku uh, brīvības. Uh, um, un ar to saistītās pamatiesības. Īpaši es gribētu šeit arī atgādināt, ka Eiropā ir brīva pārvietošanās nodrošināt. Šengenā eh, tas ir ietverts kā eh, fundamentāls princips, un angļu valodā tas ļoti īsi, lakoniski izklausās, un tas parāda, kas ir mobilitātes pamats Tas nozīmē arī to, ka ir jārada arī visi citi priekšnoteikumi, lai šo mobilitāti iedzīvinātu. Par to es vēl izteikšos plašāk pēc tam. Un vēl viens punkts, kas ir šajā rezolūcija projektā izcelts, proti tas, ka Stokholmas programma nav vienkārši tikai Hāgas programmas turpinājums. Nē, šeit tiek uzsvērts, ka ar Hāgas uh, uh, programmu tika panākts pārāvums attiecībā uz kopīgiem centieniem krimināltiesībās un krimināla izmeklēšanās, bet svarīgi ir arī tampere. Un šodien mēs tiecamies uz to visu šo brīvības, drošības, tiesiskumu telpu sakārtot un attiecības starp pilsoņiem savā starpā, ne tikai starp pilsoņiem un varas iestādēm. Tādējādi panākot pretīm cilvēku vajadzībām. Un pirms pievērsīsimies uh, eh, konkrēt tam tieši, pa ko es atbildu, Hāgas programmai ir viena iezīme. Daudz, kas uh, tur tikai jauks pateicis, kas gan vēl, ko gan īstenībā izdevās īstenot praksē. Uh, skaisti vārdi, bet eh, darbiem nu, nebija tik labi. Un tas, protams, kaitē mūsu institūciju demokrātiskai leģitimitātei un arī ticamībai no pilsoņu viedokļa, kas vēlas redzēt konkrētu rezultātu. Mums ir jāpieņem lēmumi, kuri būs praktiski īstenojami. Un tas nozīmē, ka mums ir arī vajadzīgs monitorings. Mums jāseko līdzieviešai, un uz to vairāk kārtē ir norādīts. Framework for the Evaluation of Policies, tur ir teiks, tātad periodiska rezultātu izvērtēšana. Mūsu lēmumu iedarbība praksē ir regulāri jāpārbauda. Pašsaprotams, ja iniciatīva neizdodas, tā ir jākorģē arī tagad par saturisko. Pirmkārt. Un tas jau ir cilvēku tiesību konvencijā ierakstīts. Tur ir runa par tiesu sistēmu piemības uzlabošanu, īpaši civiltiesu sistēmu Tā tad eh, sistēmas vienkāršošana galvenokārt, jo pilsonis, indivīds vairs nespēja norientēties šajā sarežģītajā mašinērijā. Procedūrām ir jākļūst pieejamākām, te ir teikts. Dien, dien, dzīves situācijās, eh, vai profesionāla dzīvē, ģimenes dzīvē, visās šajās jomās tam ir tā jābūt gan laulību tiesībās, mantojuma tiesībās, šķiršanās tiesībās, ģimenes eh, eh, tiesību jautājumu, dzīves apstākļu bērņiem un tā tālāk. Tas viss arī ir mūsdienu vienotās Eiropas pamatā. Mums ir miljoniem cilvēku, kas eh, šodien arī uzskata, ka valsts robeža traucē mobilitātei. Un arī patērētāja tiesības ir ļoti būtiskas. Mums ir vajadzīga jauna sistēma, kas aizsargātu patērētāju tiesības un arī ekonomiskās un e, tiesības un tirdzniecības jautājumi. E, šeit spēlē savu lomu. Kredīt sistēma, banka sistēma ir svarīga arī šeit. Ir, kas darāms uh, uzņēmuma tiesības, uh, komerc tiesības. Un šeit ir e, trūkums, uz ko norādījis Eiropas kopiena tiesa un kur mums būtu jāizpilda. Iepšu domāsim par tiešo civiltiesību jomu. Arī šeit eh, Romas otrās regulas eh, palikušie trūkumi vēl ir jāizpild. Tas viss, kas te ir rakstīts, ir ļoti konkrēti, jo tiesiskuma telpa arī sastāv no visām šīm sistēmām. Tad Eiropas civil process, tas nozīmē piekļuvis noteikumu harmonizēšana. Un ir jāuzrada attiecīgie instrumentu. Līgumtiesības, privātiesības ir ļoti nozīmīgas. Mums ir vajadzīgs kopīgs atskaites ietvers, komersantus tagad eh, nedrīkstētu vairs mūsdienās kavēt dažādas juridiskā bāze dažādās eh, dalībvalstīs. Eh, mums ir vajadzīgas Eiropas komerces tiesības, eiropeiskas. Tad ir runa par izvēles brīvību arī, bet mēs negribam izdarīt kvantu lēcienu, mēs gribam virzīties uz priekšsolīt par solim. Un tad vēl viens jautājums. Nevar būt tā, ka rodas Eiropeiska justīcija. Tā nevar būt monolītiska, bet ir jāizveido Eiropeiska tiesību kultūru, tiesību mentalitāti. Mums ir juristi, tiesneši, advokāti, kas varbūt nemaz neapzinās ka dažādi jautājumi Eiropas līmenī jau ir atrisināti. Ir taču juristi, tiesneši un advokāti, kas uh, nemaz nespēja raudzīties pār savas valsts uh, apvārsnim. Un šīs iztrukstošās zināšanas, šī nēsošā tiesiskā kultūra, tā ir problēma, ir tieslietu uh, fakultātes, kur Eiropas tiesības gandrīz vispār Eh, netiek pamanītas. Šeit nemaz eh, netiek ieraudzīts saskarsmes punkts starp Eiropas eh, tiesībām un dalībvalstu tiesībām. Šeit ir vajadzīgs domāšanas izmaiņas. Eiropas pilsonim jākļūst par juristu arī atsevišķās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga aktīva politika tiesiskuma kultūras veicināšanai. Tas jau ir ticis uzsākts, bet tas viss daudz par lēni virzās komisijām padomē. Manuprāt, mūsuprāt, ir e, jānāk klājā ar konkrētiem priešlikumiem, kā veicināt arī apmaiņu. Dižais e, humanists Erasms sacīja, ka viņš uzdeva jautājumu, kādu Eiropu mēs vēlamies panākt, ar mobīliem darbojiem. Šis jautājums mums jāuzdod dažādās jomās. Dažādu tiesību jomu pazīšana ir pamats šai savstarpēji uzticībai no valsts uz valsti, un ja mēs vērosim savstarpēju uzticēšanos, tad arī būs uh, lielāka savstarpēja atzīšana. Uh, visa pamatā ir savstarpējā uzticēšanās, un tādēļ mums tā ir jāveicina. Arī ar tādu pasākumu palīdzību, kādus es nu pat minēju. Un šajā garā mēs varam prezentēt uh, Stokholmas uh, programmu brīvības, drošības un tiesiskuma uh, izveidēji, kas ir uh, cēls mērķis, jā, bet šo programmu pilsoņiem jāvar saredzēt, īpaši ņemot vērā Eh, labumu, ko pilsoņu, ko iedzīvotāju individu gūs no šīs telpas. Tagad eh, īsas, eh, īsts komentāri no padomas un komisijas pārstāvjiem, un tad atklāsim debats. Mums vismaz 15, varbūt vairāk deputāti, kas jau ir lūguši vārdu, un tā kā mums ir laiks ierobežots, es jūs lūkšos nerunāt ilgāk kā trīs minūtes katrs. Lūdzu, Nilson kungs. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Well, in three... Sirsnīgs paldies, priekšsēžu kungs, trīs minūšu laikā. Es varēšu tikai paspēt pirmkārt izteikt savu cieņu šīm trim komitejām un pateikt, cik es esmu pagodināts būt šeit, šajā unikālā brīdī ilga procesa beigposmā, kas tagad varbūt tiks pabeigts. Mums ir ļoti intensīva sadarbība bijusi ar Eiropas parlamentu kopumā. Abi mani ministri bija Kosakas sanāksmē Stokholmā eh, pirms nedaudz dienām ar jums pašiem. Mums būs kopīga parlamentārā sanāksme, mans ministrs dosies šurp atkal novembrī un tā tālāk. Mēs esam šī garā procesa beigu posmā, un mēs pastāvīgi esam uzstājuši, ka mēs vēlamies redzēt ļoti ambiciozu Stokholmas programmu, kas vērsīs skatu uz priekšu un kas būs līdzsvarot. Es domāju, ka Berlingerkungs ļoti labi raksturoja uh, E, šo e, līdzsvaru, uz kur mēs tiecamies. Mēs uzskatām, ka mums ir jālīdzsvaro varbūt vēl vairāk mazliet šī debata par drošību, lai arī pamatīgi apskatītos brīvības un tiesiskumu jautājumus tajā pat laikā, atzīstot, ka mums ir reāls drošības apdraudējums Eiropā. Redzēsim, kas notiks ar Lisabonas līgumu, kā jau es teicu, Liba komitejā vakardien. Vēl jau tas nav stājies spēkā, bet mēs ceram, ka tad, kad uh, valdes un valdību vadītāji 10. decembrī pieņems Stokholmas programmu, mums būs arī skaidrība par to. Uh, laikam nepietiks laika šodien uh, iedziļināties detaļās tā īsti jo programmu mēs vēl neesam īsti eh, rakstveidā nofiksējuši, mēs esam tikai pabeiguši konsultācijas, bet mēs gribam vēl tās turpināt ar Eiropas parlamentu, tādēļ esmu šeit. Bet aiz nepieciešamības, kā arī aiz pārliecības, mēs noteikti liksim uzsvaru uz pamatiesībām uh, un par Eiropas Savienības uh, iestāšanos Eiropas konvencijā, mēs liksim uzsvaru uz individu tiesībām, uz um, izvērtēšanu, vārds monitorings mums tik labi nepatīk, drīzāk evalācija, izvērtēšana, tātad tas ir process, kad mēs uh, mācamies viens no otru un mēs arī sekosim līdz implementācijai kā arī mēs gribam likt uzsvaru uz caurskatāmību, atvērtību, kā jūs ziniet, Zviedrijas prezidentūra e, liek lielu uzsvaru uz caurskatāmību un atvērtību gan e, likumdošanā, un, gan arī citos procesos. Tādēļ priekšsvieškungs e, vēlreiz atkārtoši esmu ļoti priecīgs būt šeit, jūtos pagodināts un ļoti rūpīgi uzklausīšu visas intervences. Paldies! Paldies, Nielso kungs, komisijas kungs, pārstāvis Debrauer kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Hans pateica um, zināmas lietas, kas ir kopīgas komisijai un padomei. Arī mēs uzskatām, ka uh, Eiropas parlamenta viedoklis ir ļoti svarīgs un mēs arī nenovērtējam par zemu parlamenta darbu, ko tas izdarīs. Mums eh, noteikti tas ir jāņem vērā. Mēs to arī ņēmām vērā, kad izstrādājām dokumentu, kas tika pabeigts 10. jūnijā. Un, um, sākot no šī brīža jums tiks arī piedāvāts rezolūcijas projekts, ko jūs varēsiet izmantot savā turpmākajā darbā. Taču ne tikai tas. Mēs arī balstāmies uz uz to, ka ir nepieciešams nokon, noformulēt konkrētus uzdevumus turpmākajos gados, vai tas būtu par drošību vai par drošības problēmu risināšanu vai par um, kopīgas tieslietu telpas radīšanu, vai tas būtu par e, migrācijas jautājumiem. Um, jebkurā gadījumā mēs vēlētos ātri vien nonākt pie kāda gala rezultāta un saprotam, ka viss šis darbs ir ļoti ātri jāveic. Arī tad, kad uh, stājās spēkā um, Amsterdams līgums, kas seko Mārstriktas līgumam, tad arī bija ļoti daudz steidzam jautājumu, kas jāatrisina, un tāpat arī tagad ir, kad mēs gaidām Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Un uh, tas daudz ko mainīs tādēļ, ka sevišķi Eiropas parlamenta loma tiks pastiprināta. Es neatkārtošos, uz ko mēs īpaši koncentrējamies. Mēs vēlamies, lai pilsoņi atrastos visas mūsu darbības centrā. Mēs vēlamies, lai sadarbības starp institūcijām ņem vērā realitātes, ar kuriem Eiropas Savienības institūcijas saskarās. Uh, Un Hans jau arī runāja par to, kas mūs uztrauc. Mēs vēlamies um, sadarboties un um, es tikai vēlētos atkārtot, ka projekta pirmais lasījums mums kalpos par tādu bāzi daudzos punktos. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, Dabrēla kungs. Yeah. Tagad varam dot vārdu deputātiem, bet es gribētu, lai jūs saprotat, ka uh, vēl divi citi deputāti ir lūguši vārdu tagad. Uh, ir 15 jau, un uh, runātāju saraksts ir slēgts, un lūdzu izpratni. Būs utilkungs pirmais. Thank you, Mr. Č Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, jo īpaši par to, ka sasaucāt šo kopīgo sēdi uh, ceturtdienas pēcpusdienā kopā ar mūsu dalībvalstu parlamentāriešiem. Ir tiešām liels prieks sadarboties ar viņiem šajā svarīgajā iniciatīvā. Priekšsādātāja kungs, gribu teikt Eiropas tautas partijas vārdā, ka mēs vēlamies pilsoņu Eiropu un drošāku Eiropu un uzreiz likšu uzsvaru uz drošāku Eiropu, jo pirmo reizi apskatot rezolūcijas projektu, es eh, konstatēju, ka uzsvars uz drošību ir nedaudz um, vājināts. Šī rezolūcija, ko mēs sas, saņēmām tikai pēdējās stundas laikā, mums nav bijis laika to izpētīt, bet es uzskatu, ka uh, pilsoņa Eiropai ir jābūt arī drošākai Eiropai, un tāpēc drošības dimensija ir svarīga. Tāpēc Eiropas Tautas partija atbalsta Stokholmas programmu, un mēs vēlamies reālu un konkrētu programmu, konkrētu ceļu karti, kas ir īstenojama turpmākajos piecos gados, veidojot brīvības, drošības un tiesiskumu telpu. Bet kas būs arī tāda uh, Uh, brīvības, drošības, tiesiskuma telpu, kuras centrā būs pilsonis. Mēs to nedarīsim kā pašmērķi, bet mēs to darīsim tāpēc, ka tas ir vajadzīgs mūsu pilsoņiem. Mēs gribam sniegt mūsu pilsoņiem vairāk uh, brīvības, brī, vairāk tiesiskuma un noteikti vairāk drošības. Kopā visiem mums ir nepieciešams Lisabonas līgums, tāpēc uh, es noteikti gribētu pozitīvi novērtēt Lisabonas līgumu rezultātu īrijā. Uh, Un uh, tieslietās un iekšlietās šim parlamentam būs lielāks pilnvars un uh, būtiska loma šajā jomā būs arī mūsu dalībvalstu parlamentu kolēģiem. Un mums ir vajadzīgs noteikti arī ieguldījums no dalībvalstu parlamentiem, un tāpēc ir labi, ka Lisabons līgums pirmo reizi konkrēti nosaka viņu lomu. Un tomēr, lai to panāktu, mums ir arī ar saturu jāpiepilda divi principi. Pirmkārt, solidaritāte un otrkārt, subsidiaritāte. Solidaritāte priekšsādātāja kungs tādās jomās kā imigrācija un patvērumu meklēšana. Mēs vēl esam ļoti tālu no konkrētas solidaritātes sasniegšanas, pat dalību valstu starpā, kur nu vēl ar trešajām valstīm. Mums ir jāpanāk patiesa solidaritāte rīcībā un nevis tikai vārdos. Un mums ir vajadzīga arī subsidiaritāte, un tas nozīmē, ka Eiropas līmenī mums ir jābūt iesaistītiem, ja mums ir šāda kompetence, bet mums nevajadzētu iesaistīties, ja tā nav Eiropas līmeņa kompetence, tad to vajadzētu atstāt nacionālā līmeņa ziņā. Un noslēgumā priekšsādātāja kungs, mūsu priekšā ir milzīgs izaicinājums, bet tas ir arī satraucoši un interesanti, un es ceru, ka visi no mums jutīsies iesaistīt šajā procesē un ka, ka varēs un darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai panāktu īstu brīvības drošības un tiesiskumu tēlu. Paldies, Morais kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, un uh, Kā jau Busutela kungs izteica dažādas vispārīgas piezīmes, es rīkošos tāpat. Šīs rezolūcijas projekts, ko mēs nesen saņēmām, uh, noteikti ir tāds dokuments, ko deputāti jau lasa un jau novērtē kā līdzsvarotu tekstu. Tāpat kā Busutilkungs, es uzskatu, ka šis ir svarīgs brīdis. Eh, Lopes Agalāra kungs, jūs teicāt, ka saskaņā ar 51. reglamentu pāntu šī ir ļoti īpaša sēde, bet arī tāpēc, ka tas ir par Lisabonas līgumu. Ko mēs tagad eh, daram Lisabonas ietvaros kopā ar nacionālajiem parlamentiem, tas kļūst svarīgāks. Un tāpēc šī ceļu karta, ko pieminēja uh, Eh, Busotilkungs eh, iegūst eh, citu svaru, tai ir jābūt kvalitātei katrā pantā. Un, ja es varētu dot vienu piemēru par patvērumu un imigrāciju un solidaritāti, ja mēs skatāmies uz pāntiem par solidaritāti, tad tie ir līdzsvaroti un cilvēki centušies to panākt, bet ir tādi izšķiroši punkti, kur ir vajadzīgi grozījumi. Piemēram, mēs runājam par to, ka jāizvairās jaunu instrumentu un sistēmu veidošanu, ja mums jau ir pastāvošas sistēmas, piemēram, datu aizsardzībā un tā tālāk, bet mums būs vajadzīgi jauni instrumenti patvērumu jomā, jo būs dažādi dokumenti, kas uh, būs jāpieņem. Es vienkārši gribētu ar to ilustrēt, ka šajā tekstā ir daudz kas jāgroz, bet visā visumā tas ir līdzsvarots teksts un laba ceļu karta. Šeit ir panākts labs līdzsvars starp drošību, individu brīvību un tiesībām. Uh, kas, tiem cilvēkiem, kas ierodas mūsu kontinentā. Tas noteikti būs vienmēr tāds uh, delikāts līdzsvara noturēšanas jautājums. Un tagad mēs skatām šos uh, pantus, uh, un arī sociālistu un demokrāta mana grupa iesniegs uh, grozījumus, bet uh, mēs uzskatām, ka šis teksts ir līdzsvarots. Uh, Eh, paskatīsimies eh, un iesniegsim grozījumus un parūpēsimies, lai šis teksts būtu tāds, ar kuru mēs varētu lepoties un kas darbotos visus piecus gadus. Paldies, Dāfkungs, trīs minūtes lūdzu. Priekšsādātāji, paldies par šīs sēdes organizēšanu. Es domāju, šis ir ļoti interesants eksperiments, sadarbojoties trim komitejām, kurām pašām ir sava Eh, darba kultūra un atbildība. Bet es domāju, ka tas arī ir tāds pirmais eksperiments mūsu pienākumu ietveros, eh, veidojot kopīgo programmu starp parlamentu komisiju un padomi, runājot par Eiropas Savienības darba kārtību. Es tiešām ceru, ka mēs to skatīsim arī kā sagatavošanos komisāru uzklausīšanai, kas būs atbildīgi par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu par šo portfeli. Decembrī, kad būs uzklausīšanas, kad tiks izvirzīti kandidāti. Daži aspekti par konstitucionālo rezolūcijas pusi. Es domāju, ka mums ir skaidri jāuzsver, cik svarīga ir šī avārijas bremzes procedūra. Nevis tāds, ka mēs kaut ko gribētu nobremzēt integrācijas procesā šajā jomā, bet tāpēc, ka, ja tā tiek izmantota, tad pārējai var izmantot pastip pastiprināto sadarbības procedūru. Un ir svarīgi, lai mēs paši sagatavotos, lai komisija sagatavotos un arī padome sagatavotos šādai uh, iespējamai sarežģītai situācijai, ka šī kodola grupa varētu uh, ciešāk sadarbīties, sadarboties un virzieties ātrāk uz priekšu. Tās būs tādas valstis, kam, kas ir vairāk tās lietas uz federālismu. Uh, un mums ir jāskat nopiet arī šie izņēmuma nosacījumi, tātad optaut klauzulas, kuras uh, izmanto apvienotā karaliste un uh, īrijas republika. Es domāju, ka diskusijas par iekšējo drošību un pretterorismu stratēģiju būtu ciešāk un tiešāk jāsasaista ar ārējo drošības stratēģiju, kāda ir Eiropas Savienībai. Un tas noteikti ir tāds aspekts, kas eh, būtu vēl jāiekļauj šajā projektā, kas šeit nav minēts. Uh, Es gribētu, lai mēs eh, padziļinātu pieskartos tam, cik svarīgi ir kopienu tiesas eh, kompetenču paplašināšana. Tas būs gandrīz vai kā tāds brīnumains efekts attiecībā uz politiku kvalitātu un pilsoņu atbildību Tātad, kā pilsoņi uztver šīs politikas, un varbūt, ka būtu noderīgi precīzi formulēt Nacionālo parlamentu pienākumus šajā jomā. Šobrīd tas nav īpaši precīzi aprakstīts. Tur ir tādi vispārīgi izteikumi par šo jomu. Kā referents attiecībā uz vēlēšanu reformu parlamentā Es um, paredzu, ka mēs uh, AFCO skatīsim dažādas reformas un visbeidzot visu cieņu prezidentūrai, bet es nedomāju, ka mēs varam pilnībā ieslīgt pašapmierinātībā Uh, runājot tikai par progresa izvērtēšanu, kāds ir sasniegts brīvības, drošības un tiesiskuma telpas attīstībā. Monitoring. Es tiešām domāju, ka monitorings ir uh, neatņemama sastāvdaļa, tam ir jābūt. Jo īpaši, ja mēs runājam par tādu sistēmu, kurā daži premjeri uzskata sevi par uh, primas super pāres. Three minutes. Valas kungs. Eh, eh, es esmu galvenokārt petīcija vai eh, lūgumrakstu komitejas vārdā šeit. Uh, kam parasti būtu jāslīdz atzinums. Tātad es gribētu šīs komitejas vārdā runāt, bet arī esmu juridiskās komitejas locekli, tā kā kaut kā runāšu apvārdā. Par lūgumrakstu komiteju mēs esam iesnieguši darba dokumentu, kas ir balstīts lielā mērā uz atziņām no uh, eh, pētīcijām šajā jomā, uh, drošība, brīvība, tiesiskuma joma. Uh, Eh, un uzrāda jomas, kurās eh, pilsoņi uzskata, ka kaut kas nedarbojās. Un līdz to mēs atgriežamies pie šīs tēmas eh, monitorings un implementācijas trūkumu. Es domāju, ka mums ir jākļūst stingrākiem, ar stingrāku roku jāķerās šiem jautājumiem klāt. Līdzīgi kā iepriekš ir runātāji, es būtu priecīgi, ja eh, līdzsvarošanas darbs tiktu eh, no jauna sākts. Eh, un šajā jomā tiesiskums, brīvība un um, drošība. Es pirmo reizi redzu, ka mēs arī šajos desmit gados, kopš es strādāju šeit, redzu, ka mēs pie, pienācīgu vērību pievēršam arī tiesiskumam un liels paldies par to eh, Berlinger kungam. Es domāju, tas viņa nopelns. Es gribu teikt arī to, ja mēs tiecamies uz tiesiskumu sistēmu, kas ir mums eh, saprotams, vienkārši un eh, caurskatāms, tad mums ir arī jāsaka kaut kas par uh, problēmām, ko rada uh, šī opt-outu un līdzīgu uh, aranžmentu sistēmu. Uh, šīs ir problēmas, eh, eh, jo parlamentam dažās jomās, piemēram, kad attiecībā uz starptautiskām privātiesībām, attiecībā uz to, kas tiek nolēmts Hāga konferencē, šeit ir tikai uh, Eh, ieteikumu iespējas. Noteikti mēs varētu mēģināt sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem, lai savu ieteikumu vērot šajā jomā. Es ceru, ka mūsu ieteikumi būs gal galā, gala dokumentā arī saredzami. Pilsoņu tiesību jomā gribētu pievērst uzmanību vienam, vienai rindkopai, kas tika īpaši apspriest petīciju komiteju darbā. Eh, cil bērnu tiesība. Eh, vienkārši tikai tā minēt pavisam starp citu, es domāju, nav pietiekoši. Tas neatspogļo arī šī parlamenta pieredzi es domāju, tas ir kaut kā tomēr vairāk jāizceļ attiecībā tātad eh, uz bērnu tiesībām un arī eh, problēmām, kas rodas, eh, kad ģimenes izjūg. Tas viss ir saistīts savstarpēji. Tagad par uh, pilsonības tiesību īstenošanu. Šeit mēs dodam uh, Uh, rīcības brīvību parlamentiem, demokrātiskajā arhitektūrā dosim ar rīcības brīvību uh, pilsoņiem. Mums jāsaka vairāk par uh, pētīcijām, bet tagad, kad esam atcīmējot uz īstā ceļa, mums kaut kas jāsaka arī vairāk par uh, pilsoņu iniciatīvu, Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Un um, uh, šeit jāvirzās ātrus priekšu te ir vajadzīgi konkrēti rezultāti. Raugoties uz Lūgumrakstu komitejas pieredzi, tas, kas ir teikts šajā rezolūcija projektā par e, pārvietošanās brīvību, e, ko bauda individu, individu, tas ir nepietiekoši. E, te ir vajadzīgs kas daudz labāks. Īsti grib pieminēt vēl to, ka mums ir jādara vairāk attiecībā uz to, kā mēs attiecamies pret juridisko izglītību. Tas ir dalībvalsts ziņa, bet dalībvalsts ir ļoti lēnas attiecībā uz finansējumu atlicināšanu Eiropas e, e, juridiskai apmācībai, un tam jāmainās. Paldies! Tagad dzirdēsim Vācijas Bundestāga pārstāvu, bet ļaujiet man atgādināt jums, ka atkal, ka jūs visi tiek aicināti e, ievērot runāšanas laika ierobežojumu augstākais trīs minūtes. Dikmans, kundz, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms gribētu sirsnīgi pateikties, ka arī dalībvalstu deputātiem šeit ir iespēja uzstāties, jo Lisabonas līgums tiek ieviests, un tas man liekas ļoti jauki. Man ir prieks arī par to, ka īrija ir atbalstījusi Lisabonas līgumu, un es ceru, ka vēl um, Pārējās valsts, kam tas ir jādara, arī ratificē šo līgumu, lai mums jo biežāk būtu šāda viedokļa apmaiņa starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Un tas uh, veicinās Eiropas uh, lēmumu pieņemamību. Un tagad par būtību. Es strādāju ar tieslietām liberāļu grupā Vācijā un tāpēc runāšu tikai par tieslietu aspektu šajā paziņojumā. Es tiešām atbalstu to, ka atkārtot ievēlētais uh, komisijas priekšsēdētājs Barozo iekšlietas un tieslietas uh, uzticēs turpmāk diviem atsevišķiem komitāriem. Es domā, komisāriem. Es domāju, ka tas nāks par labu arī lēmumiem. Uh, Es atbalstu šo te harmonizāciju turpināt uh, Eiropas līmenī, tas man liekas piemērot, bet es tomēr vēros arī, lai subsidaritāte un proporcionalitāte tiešām tiktu ņēmta vērā tā, kā tas ir noteikts Lisabonas līgumā. Un vēl gribētu teikt, ka jau daudz lietas tika pieminētas, un tās uh, vispirms uh, ir jāīsteno dalību valstīs. Uh, Un uh, vispirms vajadzētu ļaut tam visam darboties un uzreiz nevajadzētu atkal pieņemt jaunus dokumentus uh, vai arī tos dokumentus, kas tiek ieviesti, ar ko vēl nav gūta piere, pietiekama pieredze, ka tie tagad atkal uzreiz tiek grozīti. Runājot par kriminālu tiesībām, man šī joma šķiet īpaši nozīmīga, tur ir beidzot vajadzētu kopīgs standārts attiecībā uz apsūdzēto tiesībām. Bez tā nebūs iespējama tieslietu sadarbība krimināla tiesībās, un uh, turpmāk harmonizācija nebūs iespējama. Un savstarpējās atzīšanas princips bez šādiem kopējiem minimāliem standartiem apsūdzētajiem, manuprāt, nebūs īstenojami. Jau kopš gandrīz desmit gadiem šis jautājums ir Eiropas Savienības darba kārtībā, nekāds progress nav redzams, tāpēc es uzskatu, ka Stokholmas eh, programmai vajadzētu eh, padarīt par prioritāti apsūdzēto tiesību eh, minimālos standartus. Runājot par materiālo kriminālu tiesību jomu un tās harmonizāciju, Šeit tas eh, paziņojumā ir ļoti piesardzīgi veikts, un eh, Lisabonas līgums šeit nosaka striktus eh, noteikumus, kurus, manuprāt, nedrīkst pārkāpt, nedrīkst iet tālāk. Un ir svarīgi, lai mēs visi būtu viensprāts, ka krimināla tiesību joma ir pēdējais līdzeklis, un vajadzētu būt arī piesardzīgiem, uh, izsakot nosacījumus par sodu apmēru un veidu, jo šeit uh, notiek iejaukšanās ļoti delikātā dalībvalstu kompetencē esošā jomā, un šeit es gribētu lūgt to darīt ļoti piesardzīgi. Runājot par civiltiesisko jomu, šeit mums uh, ir galvenokārt uh, vajadzīgi noteikumi par piemērojamajām tiesībām, par uh, sodu piemērošanu un savstarpēju atzīšanu. Uh, Es eh, šajā te memorandā lasīju, ka mēs esam arī par Eiropas līguma tiesībām. Šobrīd eh, Eiropas eh, līguma tiesību veidošanas ziņā nav nekādu kompetenci Eiropas līmenim, arī Lisabonas līgumā tas nav paredzēts, tāpēc es gribētu lūgt ar to apieties ļoti piesardzīgi. Es domāju, ka šis uh, ietvars mums dod uh, labu atsauci un pamatu uh, tiesības salāgot, harmonizēt, jo tieslietu joma pilsoņiem bieži vien ir ļoti sarežģīta. Šķiet, šeit ir vajadzīga tālāka apmācība mūsu tiesnešiem, prokuroriem un citiem tieslietu sistēmas darbiniekiem. Paldies! Ābrekta kungs, trīs minūtes lūdzu. Jā, ich <clears throat> gebe mein bestes. Jā, centīšos tiešām ievērot šo laiku. Paldies priekšsādātāji. Paldies arī kopīgajiem referentiem, kas acīmredzot savā darbā mēģināja ņemt vērā diskusijas komitejās un kolēģi izteiktās piezīmes. Tā ir, ka kopīgajā priekšlikumā ir arī labi aspekti, piemēram, atsauc uz Tamperes programmu un eh, teiciens, ka tātad izteikums, ka mums ir jāatgriežas pie šī te gara, eh, pilsoņu tiesībām ir jābūt pašā centrā, un tāpēc sākumā gribētu uzreiz pateikt vienu lietu. Šis te līdzsvars, ko daudz jau pieminēja, un tas vienmēr tiek pieminēts līdzsvars starp pamatiesībām un drošības interesēm. Es domāju, ka šeit parlamentā mums būtu jāpadomā par to, ka ne visur vienmēr ir vajadzīgs līdzsvars un ka ir pamatiesības, kas ir absolūtas, un uh, katram līdzsvaram ir arī savas robežas. Es domāju, ka tas ir pareizi pilsoni nostādīt centrā, bet nepareizi to darīt tikai drošības aspektos, bet nika, ne, ne, nevis runājot par viņu personīgajām tiesībām. Šeit, manuprāt, ir e, zināms līdzsvar trūkums tieši, jo tas e, novad pie tā, ka ir tādi vispārīgi profilaktiski pasākumi pret visiem pilsoņiem, un tādējādi mēs attālināmies no tādas brīvas izvēles iespējām katram individam, un tas vienmēr ir saistīts ar aizdomām vai ar apsūdzībām. Un ir tā, ka ne tikai konkrētajam uh, pasākumu īstenojumam ir jābūt līdzsvarotam un proporcionālam, bet pašiem pasākumiem, pašiem likumiem, kurus mēs šeit apspriežam un pasākumu, kas tiek iekļaut programmā, viņiem arī abstraktā līmenī ir jābūt proporcionāliem. Un šeit mums ir sajūta, ka nav tagad nodrošināta proporcionalitāte vai līdzsvars starp uh, uh drošības aspektiem un pilsoņu tiesībām no otras puses. Un ja es redzu datu aizsardzību un privātās dzīves aizsardzību šajā tekstā, tad es neredzu, ka šīm lietām ir pietiekama vieta ierādīt. Te varētu darīt vairāk, piemēram, datu bāžu jomā, kas aizvien vairāk tiek sasaistītas Eiropā. Par to mums vajadzētu tā vispārīgi debatēt uh, par to, tātad, cik lielā mērā datubāzes, kas tiek izveidotas konkrētiem mērķiem, uh, tā, tiek izmantotas pēc tam arī citiem mērķiem un vai pēc tam vēl sasaistītas ar citām datubāzēm un pēc tam Eiropols to var izmantot. Uh, Vācijā mums ļoti pamatot ir nodalīta policija un slepenie dienesti, un arī Eiropas līmenī vajadzētu šo nodalījumu turpināt saglabāt. Un tāpēc ir svarīgi vienmēr konkrēti par to diskutēt, cik lielā mērā tad jāveic šī sasaiste. Uh, Mums vajadzētu arī nospraust eh, robežas eh, drošības politikas attīstībai, neveicināt šo, šīs te pamatot, pamata aizdomas pret visiem pilsoņiem, nevis tā tad teikt, ka katram pilsonim jāpierāda, ka viņš ir nevainīgs, bet eh, valsti, valsts tiesības sargājušiem iestādēm ir vienmēr jāpierāda, ka šie te pasākumi ir vajadzīgi. Un šeit es neredzu nekādus konkrētus skaitļus un Uh, pienā, pierādījums, uh, pamatojums, kāpēc tas ir vajadzīgs, un kamēr tas tā nenotiek, mēs nevaram šos pasākums atbalstīt. Porkoēcijo kungs, lūdzu. Kune brīvī. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos uh, pavisam ātri izteikties. Man ir pāris piezīmes par šo tekstu. Uh, Eh, bet eh, neko daudz jau es nevarēšu pateikt arī tāpēc, ka tekstu saņēmu pēdējā brīdī un nepagūtu to izlasīt, lai arī tas ir ļoti svarīgs. Tomēr šī sanāksme ir ārkārtīgi svarīga. Un eh, īstenībā es vēlējos arī pažēloties. Man liekas, ka tik svarīgā sanāksmē nevar sūtīt dokumentus pēdējā brīdī un vēl piedāvām bez tulkojuma. Tas nav pieļaujams. Bet nu labi, lai nu paliek es uh, Stokholmas dokumentā nevaru atrast, uh, kur tiktu pieminētas lietas, uh, kurām tur būtu jābūt attiecībā uz drošību, proti ar islamu saistītais terorisms un nepieciešamību atrast tiesisko atbildi šim fenomenam, kā arī netiek pieminēti draudi, ko tas rada. Es domāju, ka no. Uh, tehnoloģijas puses mums ir jāsagatavojās, lai spētu atbildēt eh, šiem draudiem, jo teroristi infilt, iefiltrējās mūsu sabiedrībā un mums vajadzētu par to uztraukties. Un no otras puses, kriminālās organizācijas, teroristi, um, imigrantu um, pārvadāšana, nelegāla pārvadāšana, tie visi ir temati, ar kuriem mums būtu jānodarbojās, bet šajā dokumentā es viņus neredzēju. Un tad man liekas, ka vajadzēja uh, pievērst lielāku uzmanību uh, civiltiesībām, kā jau to teica Berlingera kungs. Bet es vēlētos teikt, ka vajadzētu aizstāvēt arī tos tiesības, kuriem nav naudas lai aizstāvētu savas tiesības. Es te runāju par savu valsti. Ir ļoti daudz cilvēku, kas nevar ka, mm, aizstāvēt savas tiesības, tāpēc, ka viņiem nav naudas. Un tāpēc ir patērētāji, kuriem ir jāļauj, ka viņu tiesības tiek iemītas zemē, jo viņiem nav naudas, lai panāktu taisnību tiesā un vēl samaksātu par to. Bet ir vēl kāda svarīga tēma. Eiropas Savienībā aizstāv minoritātes, bet, kad runa par tiesām, tad uh, ir ļoti grūti atrast tulku minoritāšu pārstāvjiem, un bieži vien notiek tiesas procesi, kur minoritātēm tiek uh, nodarīts pāri. Un eh, nu, mēs nevaram pieļaut, ka Eiropas supervalsts viņus pilnīgi nospiež. Mums vajadzētu aizstāvēt viņu kultūru. Nu, un pavisam ātri vēlējos piebilst par kriminālu tiesībām. Mēs šeit nerunājam par upuru tiesībām, un tas ir ļoti liels trūkums. Paldies! Paldies, Flotras kundze, lūdzu, trīs minūtes. Paldies, priekšsatātāja kungs, paldies par šo kopīgo iniciatīvu, kas mums ir ļāvusi šeit sapulcēties par šo svarīgo komisijas priekšlikumu un kurai seko sigadēja programma un uh, daudz kas cits. Man šķiet, ka mērķis ir panākt, kā visi cilvēki var mm, dzīvo tiesiskuma telpā. Un es uh, vēlētos gan drīzāk teikt visi cilvēki, nevis visi pilsoņi, jo teikt pilsoņi varbūt būtu ierobežojoši, tādēļ, ka ne jau visi cilvēki, kas dzīvo Eiropas Savienībā, ir Eiropas Savienības pilsoņi, ir arī rezidenti. Un te mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem sevišķi eh, mums ir jābūt piesardzīgiem, kad mēs runājam par patvērumu un um, imigrācijas problēmām. Ar to vajadzētu runāt delegātā komisijas dokumentā. No vienas puses mēs runājam par solidaritāti, un no otras puses kad mēs runājam par legālo imigrāciju, tad ir jārunā arī par darba tirgu, un man šķiet, ka rezolūcijas priekšlikumā, kas šodien mums ir uz galda priekšā, tas īsti nav atrasināts, drīzāk otrādi, tā kā mēs runājam par it kā solidaritāti, tad tur tiek ierakstītas daudzas um, neskaidras lietas. Mēs nevaram ierakstīt tur, ka vienkārši ir jāpalīdz um, cilvēkiem problemātiskās situācijās. Nu, nē, tas netiecās tikai uz imigrantiem, tas attiecās uz jebkuru cilvēku. Mums ir jāpalīdz jebkuram cilvēkam problemātiskā situācijā. Un man šķiet, ka ir jābūt mm, konkrētākiem šajā rezolūcijā. Un kad es skatos, vispirms uz uzdevumu, kas mums ir, pēc tam uz rezolūciju skaitu, uz runu skaitu par šo jautājumu. Tad eh, man šķiet, ka ar šo rezolūciju vien nepietiek, jo mums ir jāpieņem tāda Eh, tiesiskuma politika, kas ne tikai atbilst starptautiskajiem standartiem, bet kas pilnā mērā atbilstu pamatiesībām. Un es vēlreiz vēlos uzsvērt, tas attiecās uz visām personām, kas dzīvo Eiropas Savienībā, ne tikai uz pilsoņiem. Paldies, lūdzu, Enstrom kungs, trīs minūtes. No word from Mr. Engstrom, then Mrs. Belie. Engstrom kungs eh, laikam nerunās, tad Belie kundze. Nē. Nerunās arī viņa. Kalits. Kalits kungs. Lūdzu. Paldies! Uh, mani sauc Rišards Kališs. Esmu Polijas Seima uh, tieslietu komitejas vadītājs un iekšlietu. Paldies par šo debatu, paldies, ka uh, parlamenta deputāti ir iesaistīti debatēs par šādu rezolūciju. šādu programmu, un man ir arī tiešām pamats runāt šāda debatē. Esmu bijis polijas iekšliet ministrs vairākus gadus. Faktiski arī tieši tad, kad Polija iestājās Eiropas Savienībā, man ir viens jautājums. Mēs zinām par Tāmpēras programmu, par Hāgas programmu, bet runāsim patiesību. Šo programmu implementāciju nav bijusi sevišķi veiksmīga. Un šodien mēs sakam, nu lūk, te ir uh, Stokholmas programma, brīvs drošības tiesiskuma telpa, bet vai mēs neatkārtojam vienkārši to pašu vēstījumu, kāds jau to izteica. Polietās ir svarīgi. Tam jāiet roku rokā ar visu austrumu programmu. Polijas austrumu robeža ir ar Baltkrieviju. E, no mūsu galvaspilsētas Varšavas ir tikai kādi 100 km līdz Baltkrievijas robežai, un e, robežas otrajā pusē ir diktatūra. Baltkrieviem ir ļoti grūti e, vispār e, iebraukt Polijā, tādēļ, ka ir vajadzīga vīza, e, cilvēktiesības un slepenie dienesti. Mums ir Eiropols un daudz drošības dienesti, kas strādā ar antoterismu jautājumiem, organizācijas, kas cīnās pret korupciju, un viņi izmanto uh, slēptās metodas, lai cīnītos pret noziedzību. Nekas par to te nav teikts, bet mēs zinām, ka šīs e, slēptās metodas e, neizbēgami noved pie tā, ka cilvēktiesības tiek pārkāptas. Neviena no dalībvalstīm, izņemot varbūt apvienoto karalisti, E, nevar e, konstatēt, e, vai tam nav metožu, kā konstatēt, kur slepenie dienesti ir pārkāpuši cilvēktiesības, es domāju. ka mums ir vajadzīga metode vai veids, kā mēs varētu pēc notikušas darbības, tā kad uh, apdraudējums ir izbeidzies, uh, Eh, ar vēsu prātu eh, izskatīt, kas ir noticis, un pārbaudīt, vai cilvēktiesības ir bijušas pārkāptas vai nav kādā izmeklēšanā. Eh, šādi mēs varētu slepeno dienestu uh, no viņa puses pār, cilvēktiesību pārkāpums uh, E, samazināt. Nākamais, ko es gribu teikt, ir saistīts ar pilsonību un civiltiesībām. Attiecības starp vienlīdzīgiem, savstarpējā atzīšana, tiesas sprieduma atzīšana. Mēs sakām, ka Lisabons līgums paredz, un es ceru, ka tas stāsies drīz spēkā, es to sakā pūls, man partija poļu kreisī ir aicinājuši prezidentu Kačīnski jau ilgus eh, laiku gaidījusi, ka prezidents parakstīsies tur, kur viņam jāparakstās, mēs tikai to gaidam. Tātad, ja mums būs Lisabons līgums, tad mums būs Eiropas pilsonība. Un tad tiesas spriedumi būs savstarpēji atzīst. Es redzu, ka esmu savu laiku patērējis priekšsēžkungs, bet paldies, ka devāt man vārdu. Paldies. Jūs devēra kungs, lūdzu, trīs minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs. Priekšsādātāja Lopes Agilāra, Belingori kungs, um, Kasinī kungs. Es vēlētos uh, parunāt par 51. reglamenta punktu Ir ļoti daudz um, rezultātu, ko mēs esam panākuši ar Hāgas programmu. Un arī attiecībā uz Stokholmas programmu tā ir. Mums ir daudzi uzdevumi, kuru mums četru gadu laikā būs jāpaveic, un es vēlētos atsaukties uz vienu to tiem. Un tas ir ārkārtīgi savīgi, jo tagad mums būs parlaments, kas uh, ne tikai tiek konsultēts, kuram tiek lūgtas konsultācijas, bet tagad mums būs īsts parlaments, kurš nodarbosies ar luku, likumdošanu, bet uh, mums ir pāris grūtības, kuras būtu jāpārvar. Ir ļoti nopietni jānodarbojas ar to, ko jau teica Berlingera kungs, uh, ar šo um, Eh, civiltiesību un krimināltiesību harmonizāciju. Bez tam mums ir arī jāizstāv un jāizsargā eiro, jo tā ir ne tikai kopīga valūta, bet arī tas ir instruments, kas nodrošina mūsu ekonomikas eh, viendabību. Un tāpēc mums tas ir jāizsargā. Vēl mums ir eh, jāstrādā ar um, um, kibernoziegumiem, un tad, kā jau tika pieminēts, arī par terorismu mums ir jādomā, jo ir ļoti daudz dažādu uh, sprādzienu, kas notiek Eiropas Savienībā, un visi tie ir pateicoties terorisma aktiem lielākoties. Mums arī ir e, jākoncentrējās uz imigrācijas jautājumiem. Un mums ir jātiecās pēc kopīgas politikas šajā jautājumā. Un mums ir nepieciešama kopīga politika pret nelegālo imigrāciju jo pavisam kopā Eiropas Savienībā ir 9 miljoni nelegālo imigrantu. Mums ir jākontrolē Eiropas Savienības ārējās robežas. Tas atrodas nacionālo dalībvalstu pārziņā, un mēs te nevaram teikt, nu, nu, lai ar to nodarbojas Frontex. Nē, nē, tas ir jādara dalībvalstīm ar Frontex palīdzību. Mums ir nepieciešama laba patvēruma sistēma, un arī mums ir nepieciešams būt solidāriem. Mums ir jāiz sargās savi pilsoņi, mums ir jāaizsargā viņu dati. Jo vairāk brīvību mums ir, jo lielāka drošība mums ir nepieciešama. Tāpēc priekšsēdētāja kungs, es redzu, ka laiku jau esmu pārsniedzis, tāpēc pirms 22. datuma iesniegšu grozījumus. Paldies! Signora Sargenti, Mrs. Sargentī. Sargentī kundze. Vai viņa nav zālē? Makovejas kundze, lūdzu, trīs minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu informēt uh, mūču, mūsu kolēģus, kas uh, nezin varbūt par to, ka komisija veica uh, sabiedriskās konsultācijas par šiem jautājumiem. Uh, kas eh, ir saistīta ar Stokholmas programmu, tika uzdot apmēram 40 jautājumu, un viens jautājums bija, vai jūs domājat, ka Eiropas Savienībā vajadzētu sniegt eh, pilsoņiem Eiropas Savienībā minimālās eh, tiesības apsūdzētajiem um, krimināla procesos, tad 85% teica jā. Uh, Un a, uh, mēs uz to atsaucāmies a, uh, šajā te rezolūcijas projektā, kas šodien tiek prezentēts. Tas parāda, ka tā mums ir prioritāte un ka mēs a, uh, ņemam vērā pilsoņu bažas un vēlmes. Vēl viens jautājums, tika, kas tika uzdots šajā apspriešanā, bija tas, vai Eiropas Savienībai vajadzētu kaut ko vairāk darīt cīņā pret korupciju. Un 88,1% teica jā. Un jāsaka, ka šis bija augstākais eh, procents no visiem šiem uh, eh, 40 jautājumiem, kur cilvēki teica jā. Bet to es neredzu šeit eh, rezolūcijas projektu atspoguļotu. Kā mēs visi zinām, tāpēc mēs šodien esam šeit, lai ņemtu vērā cilvēku bažas. Un es ticu, ka šis parlaments gribētu teikt cilvēkiem, ka tas atbalsta caurskatāmību, integritāti uh, dalību valstīs, Eiropas institūcijās un trešajās valstīs. Un ka mēs atbalstām cīņu pret korupciju un uh, krāpšanas apkarošanu, kas būtībā ir tiesiskums. Šie jautājumi ietilpst uh, mūsu mērķos, runājot par cilvēktiesību aizsardzību un drošības nodrošināšanu pilsoņiem. Un tāpēc es domāju, ka uz to vajadzētu atsaukties rezolūcijā. Es arī iesniegšu grozījumus. Paldies! Paldies! Alvaro kungs, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Problēma šādos dokumentos, kā Stokholmas programma, ir tāda, ka ja tā ir uh, ilgtermiņa programma, tad tā nav pietiekami konkrēta. Tie ir 38, 38 lapuses, un tur ir iekļauts viss, kas katram šķiet uh, uh svarīgs. Tur izstrādāt uh, norādes ir diezgan sarežģīti, bet taškārt uh, uh, ieskatīšanās uh, likumā atvieglo. Un daudzi punkti jau tur ir, piemēram, terorisma apkarošana atrodam šajā dokumentā. Uh, un uh, varbūt jāpārskata šis te islāma apdraudējums. Kopš 2008. gada nav bijis neviens uzbrukums, kur uh, bija islāma teroristi vainojami. Tātad bija 600 uzbrukumi, bet tie bija cita veida teroristi. Varbūt tad jāskatās, kā dalība valstīs labāk šo uh, problēmu risināt. Bet tas nav islāma terorisms tas eh, apdraud mūs no ārpuses, bet vajadzētu balstīties uz faktiem, nevis tikai uz pieņēmumiem. Kas ir būtiski, ir tas, ka šajā programmā nav prioritātes. Ir grūti izkristalizēt šeit kaut kādu vēstījumu, eh, kur mēs varētu izskaidrot, ja gribētu to visu izskaidrot pilsoņiem, ko uh, Stokholmas programma vēlas uh, panākt, paplašināt brīvas drošības tiesiskumu telpu, Hāgas un uh, citas programmas to mēģināja darīt. Tāpēc mūsu uzdevums kā parlamentam kopā ar nacionālajiem parlamentiem būtu jāformulē, kāds tad ir mūsu mērķis šajā jomā. Vairāk brīvības, vairāk drošības, to mēs visi vēlamies, bet es nedomāju, ka tas var būt šis te vēstījums. Kas trūkst? To jau pieminēja komisija. Uh, monitorings un izvērtēšana. Es arī domāju, ka tās ir divas dažādas lietas. Monitorings ir ieviešanas uh, pavadīšana, tur ir dažādi likumi vajadzīgi, un tur mums uh, vajag mūsu kolēģi no parlamentiem uh, palīdzību. Un 2005. gadā tika pieņemts likumdošanas akts, un tagad tiek nosūdīts uh, anketa dalību valstīm uh, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Es esmu šīs eh, grupas loceklis, kas analizē šos jautājumus, un e, es gribu atgādināt kaut ko tādu arī, ka e, tikai tāpēc, ka mēs pieņemam kaut kādas likumas, problēma vēl nav atrisināta, nedzīvosim ilūzijās, un es personīgi ar to arī gribu pabeigt, priecātos par to, ja mēs šeit e, domātu par to, jo šī nav mūsu e, pirmā kopīgā sanāksme šajā sasaukumā, jā, bet iepriekšējā mums jau bijušas vairākas tādas, ja mēs padomātu par to, kā mēs varam sadarbības mehānismus starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, kas pārsniedz eh, Lisabons līgumā pieprasīto, jo runāsim nopietni, astoņu nedēļu pārbaudas laika eh, subsidētas kontrolē, kas ir paredzēta Lisabons līgumā, nav realistiski, mēs zinām, eh, kā strādā dalībās parlamenti. Šiem kolēģiem nevar pieprasīt šik īsā laikā uh, to pārbaudīt tik dziļi un pamatīgi, e, zinot, kā viņi strādā. Tā tad e, es domāju, ka e, mums jāsadarbojas ciešāk, nav jāprobežas, kas rakstīts papira, uz papīru un ja mēs skatāmies Tampere, Hāga, eh, tad mēs atrodam daudz ko, kas atkal te ir atkārtots. Mums ir jāslēdz eh, šī plaisa starp eh, ambīcijām un realitāti. Dažreiz mēs iedomājamies, ka kaut ko uzrakstam uz papīra, tad problēma ir atrisināt, bet tā nav. Paldies, tagad Bronks kungs, trīs minūtes. Apvienotajā karalistē ir vairāk nekā viena lieliska juridiska sistēma, bet īpaši Anglijā un Velsā mūsu uh, Eh, līguma tiesības četru gadsimtu laikā ir uh, izveidojušās uh, no gaļuma tiesībām. Uh, Lielbritānijas iedzīvotāji, īpaši Angļu un valsi, Valīzieši, būs šokā dzirdēt, ka Eiropa grib kodificēt savas līgumtiesības. Un tas, ka mums grib ļaut atņemt uh, uh, Eh, attāltiesības, tas ir atbaidoši. Runājot par eh, tiesību paplašināšanu, tas eh, it kā būtu apsveicams, bet dažādu uh, fobiju uh, uh, nosaukšanu uh, kā aizsargājumu vērtību, tas tikai, uh, tas mūsu tiesības nepaplašinās. Paldies! Tagad Morbai kundze trīs minūtes. Paldies! es gribētu ierosināt pamatīgu demokrātisku debatu par migrācijas politiku. Šī migrācijas politika neatspoguļo īsto reāli cilvēku atbildi eh, vienā vai otrā pusē. Mums eh, būtu jāuzklaus tāda cilvēka pieredze, kuras vis tiešāk skār migrācija eh, saņēmēju un sūtītāju valstīs, saņēmēju valstīs kurus visvairāk skār šī problēma? Visvājākie, visnabadzīgākie, tie, kas dzīvo vistrucīgākos reģionos, tur, kur visa šī sociālā spriedze, ko rada patreizējā absolūti netaisnīgā migrācija politika un prakses izraisa. Mums būtu arī beidzot jāuzklaus, es ceru, ka tas neizklausās pārāk radikāli, jāuzklaus arī e, nosūtošās valsts, tā sakot, attīstības valsts, e, e, sīviešu grupas, pašvaldības, ko viņi saka par patreizo migrācijas situāciju. Vai mēs, viņi tiešām tik laimīgi, kā mums tas šķiet, par to, ka globālā ekonomiskā netaisnā sistēma viņus spiež pamest savus uh, uh, kopienas, savas valstis, savas uh, uh, ģimenes bieži. Patreizējais status quo uh, par attieksmi pret uh, migrāciju ir fundamentāli netaisnīgs. Uh, kādēļ? Tādēļ, ka status quo ir tāds, ka divas valstu kategorijas pamatā bagātās valsts un nabadzīgās valsts. Nabadzīgās valsts, tajā skaitā arī uh, pēdējās attīstības valsts un zināmā mērā Eiropas Savienība arī mana valsts, Ungārija un daži cits jauns dalībvalsts, mana valsts ir uh, Startautiskā valsts fonda uh, gūsteknis dēļ mūsu uh, parādiem, tādēļ mēs esam lielā mērā arī kā attīstības valsts likteņa ziņā. Uh, un doma ir tāda, ka nabadzīgās valsts, lai izdzīvota, viņām ir uh, E, šo cilvēkiem jāpamet sev mīļotie, e, savi tuvie cilvēki, savas kopienas, savas ģimenes un e, jānāk uz bagātām uh, valstīm, lai izdzīvot. Es domāju, tas ir fundamentāli netaisnīgi, un mums būtu jāpievēršas migrācijas problēmas pamatiem un jāuzdod jautājums, vai nebūtu jāmaina globālā ekonomiskā politika ko īsteno Pasaules tirdzniecības organizācija, Starptautiskās valūtas fonds un Eiropas Savienība, kas izraisa visu šo nabadzību un netaisnību, kas ir uh, migrācijas sakne. Un vai mums nebūtu jāiestājas par cilvēku pamatiesībām palikt savās uh, izcelsmes valstīs, savās kopienās, vai nebūtu jāpāriet no pilnīgi uz naudu un uh, eh, profitu centrētas domāšanas un lēmpieņemšanas uz cilvēku centrētu, uh, eh, kopienu centrētu domāšanu. Eh, no ekonomikas, eh, biznesa domāšanas uz tiesiskumu, ties, taisnīgumu domāšanu. Jāatgriežas pie migrācijas debats saknēm un pamatiem. Jāiesaist īsti cilvēki, kurus tiešām skār migrācija. Paldies! Paldies! Un gal galā sarakstā mums ir Demeneth Vigo kungs. Trīs minūtes, lūdzu. Tas paldies priekšsēdētāju kungs. Es izmantošu mazāk nekā trīs minūtes. Uh, Es uh, vēlējos tikai mm, pakomentēt Alvaro kunga uzstāšanos, kas man lika ļoti uh, interesanta, un es te vēlētos panelizēt vienu aspektu, jo, kad es te pa šiem bezgalīgajiem koridoriem nācu uz sanāksmi, tad es arī domāju par šo dokumentu. Tas ir ļoti labs dokuments, tur ir vairāk nekā 40 punkti, bet tomēr. Um, kad mēs izstrādājam šādu veidu dokumentu, tad ir ārkārtīgi svarīgi paturēt prātā komunikāciju. Jo tad, kad mēs runājam par Stokholmas programmu, ja man kādam garām gājējiem uz ielas būtu jāizskaidro vienā teikumā, kas ir Stokholmas programma, es nezinātu, ko viņam teikt. Es domāju, ka e, tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies, lai kaut kāda programma būtu svarīga, tas ir jāspēj kaut kā um, noformulēt. Ja mēs, piemēram, runājam par brīvībām, tad mēs varējām viegli noformulēt. Uh, o, oh, jā, mēs tad tiešamies, tiecamies pēc tā, lai būtu pārvietošanās brīvība, kapitāla pārvietošanas brīvība un pārējās brīvības, un tad visi pilsoņi teica, o, oh, jā, to mēs saprotam, tas ir ļoti labs uzdevums. Bet tagad, um, es domāju, ka mums vajadzētu uzlabot šo dokumentu tādā veidā, lai mēs varētu vienā vai divās frāzēs noformulēt, ko mēs vēlamies panākt ar Stokholmas programmu. Un runājot par nacionālajiem parlamentiem, arī es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi tos iesaistīt, jo eh, tās uh, astoņas uh, sistēmas, um, astoņas, es atvainojos, astoņas nedēļas, man liekas, nu, varbūt pieņemams, jo nacionālām parlamentam būs uh, jāsast teic, bet, nu, kaut kas taču viņiem ir jāizdara, bet varbūt mēs varētu ciešāk tomēr sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem. Un um, es padomāšu par to, ko tu varētu izdarīt. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, Menedes uh, Vigo kungs. Man liekas, ka mēs jau esam izskatījuši šo pirmo punktu mūsu darba kārtībā, un tāpēc varbūt tagad mēs varētu uzklausīt uh, to, triju Eiropas parlamenta locekļu um, viedokli, kas strādāja pie šī dokumenta. Pēc visa, ko es dzirdēju, es vēlētos piebilst trīs uh, lietas. Vispirmām kārtām es vēlētos teikt, ka attiecībā uz 51 reglamenta punktu. Šī nebūs pēdējā reize, kad mēs to izmantosim. Mums ir jau noteikts kalendārs, kad mēs atkal strādāsim kopā. Tas būs 12. novembrī, kad mēs balsosim par šo rezolūciju pēc tam, kad mēs būsim izskatījuši grozījumus un Mēs no jauna satiksimies 16. un 17. novembrī. Būs klātušuši arī par Nacionālo parlamentu pārstāvji, un mēs balsosim Strasbūrā par šo priekšlikumu 23. novembrī. Bet es vēl vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, cik liela nozīme šai Stokholmas uh, programmai ir Eiropas parlamenta stiprināšanā. Šeit mēs izceļam brīvības un tiesības, kas piemīt Eiropas Savienības pilsoņiem. Ja Menelis Vigusa kungs uzdeva jautājumu, kā mēs varam formulēt vienā teikumā Stokholmas programmu, tad, lai kāda arī būtu šī frāze, uh, tad katrā ziņā te būtu jāsatur vārdi tiesības un pilsoņi. Tāpēc, ka par to jau mēs šeit runājam, un tādēļ Stokholmas programmai ir ļoti liels potenciāls, lai uzsvērtu to, kā mēs spējam konstruēt Eiropu, to pilsoņu Eiropu, kurus mēs šeit pārstāvjam. Uh, un mēs varam viņiem piedāvāt lielāku drošību. Tieši tāpēc mēs trīs referenti nemitīgi raudzījāmies pēc tā, lai uzturētu šo ļoti jutīgo robežu starp brīvību un drošību. Protams, ka ir ļoti svarīgi runāt par brīvību, bet ir skaidrs, ka ir jāuztur uh, arī līdzsvars starp visām lietām. Bet nu ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad sāksies spēkā Lisabonas līgums, tad no Eiropas parlamenta tiks prasīts daudz vairāk, un tas nozīmē, ka mums būs jāstrādā vairāk, ka mūsu uzdevums kļūs vēl eiropeiskāks, un mums būs jānodrošina daudz lielāka drošība iepretim draudiem, kas nenāk tikai no terorisma puses un no organizētās noziedzības puses, bet uh, mums ir uh, arī jāapzinās, ka mm, tiesības, cilvēktiesības ir jāaizsargā visu laiku. Un uh, Uh, un ne, tas nekad nav panākts līdz galam, un tādēļ tas, lūk, ir darbs, kas mums ir priekšā. Es esmu, es domāju, ka gan Luigi Berlinguers, gan uh, Palo Casini pierakstīja ļoti uzmanīgi mm, šos grozījumu ierosinājumus, ko izteica kolēģi, un mēs izstudēsim šos grozījumus. Uh, ļoti smalki. Mēs strādāsim pie tā, lai šiem grozījumiem būtu jēga. Bet es vēlējos jums pateikt. ka teksts, ko mēs šodien jums izdalījām, ir bijis vairākās versijās, un savā pirmajā versijā tas bija daudz garāks, bet vēlāk sanāksmēs mēs konstatējām, ka tas ir par garu, un mēs to sākām griezt un tas palika arvien īsāks un konkrētāks. Tādēļ daudzas uh, konkrētas atsauces, piemēram, uz to, ka ir jāsadarbojas ar trešajām valstīm, no kurām ierodās imigranti un uh, tam līdzīgi, tad tās bija arvien jā, vairāk jāsaīsina un iespējams, ka tās zaudēja savu izteiksmīgumu. Tieši tāpat uh, tas, kas attiecās uz ciņu pret terorismu. Jo mm, nu, mums bija jārunā par to, ka mēs aizstāvam arī terorisma upurus un ne tikai cīnāmies pret terorismu, bet to saīsinot iespējams atkal ir um, zudusi, zudis spēks mm, šim, šiem teikumiem. Un mēs centīsimies to ielikt tur atpakaļ. Tomēr kas ir pats galvenais? Tomēr visgrūtāk mums bija mm, izskaidrot uh, pilsoņiem, kā sadarbojās instrumenti pirmajā pīlārā ar instrumentiem trešajā pīlārā. Nu, un tagad tas beigsies, tad, kad sāsies spēkā Lisabonas līgums. Sākot no tā brīža, viss šis akī, visi ietver lēmumi, visi soļi, ko mēs esam spēruši uz priekšu, kam ir ļoti liels potenciāls, paskaidros uh, pilsoņiem to, ka uh, visam, ko mēs darām, tiešām ir jēga, un tas notiks jau tuvākajā nākotnē. Tas tā būs vēl, vēl, vēl vairāk eiropeiska. Uh, Un tagad uzklausīsim Karlosu Kazīni un Luigi Berlingueru pirms beigt šo sanāksmi. Un neaizmirstiet, ka mēs beigsim ar to, kā noteiksim datumu grozījumu iesniegšanai, bet tas būs pašā sanāksmes beigās. Lūdzu, Kazīnī kungs. Paldies, priekšsēžkungs. kungs man ir maz kas piebilstams jūsu kopsavilkumam. Es varu tikai teikt to, ka gaidīsim rakstveidā grozījums, uh, lai skatītos, kā tos tekstā integrēt. Man jāsaka, ka mani tiešām skāra šeit uh, debatētājs, uh, tas bija iespaidīgi. Bija ļoti vērtīgi debate arvien izskanēja, cik svarīgas ir civiltiesības. Attiecībā uz krimuntiesībām, kā mēs dzirdējām, ir grūti. Um, substanciālu tiesību uh, reformu veikt, uh, tika uh, runāts par apsūdzēto tiesībām, kas attiec uz kriminālu tiesībām, tad varbūt Lisabons līgums ļaus uh, kādu kodeksu uh, um, panākt pārobežu kriminālu noziegumiem. Bet pār tā mēs nezinām, jums izdosies tikt. Un īpaši jau mums arī ir jāstrādā pie tiespiemības jautājumu. E, pamatot tika uzsvērts, ka pilsonim ir jābūt mūsu centienu centrā, bet, protams, arī cilvēkam. Šis aspekts man īpaši patika. Arī drošības temats, protams, ir ļoti svarīgs, piekrītu. Tāpat kā imigrācija, drošība, protams, nozīmē e, cīņu pret organizēto noziedzību tīpaši. Ja organizētais nozie tā noziedzība izmanto uh, Eh, instrumentalizē bēgļus, kas bēg no nabadzības, eh, no bāda, un šeit mums ir problēmas, protams, tie sarežģīti jautājumi. Tas te arī izskanēja teksts, kā tas, ko mēs pieminējām, nevar viss problēmas risināt. Neizbēgam, ka tam ir jābūt diezgan vispārīgi formulētam, bet programmai ir jātiek izstrādātai tālāk, daudz konkrētākā līmenī jūsu debates eh, uzmanīgi saklausījām, to, kas te izskaņa, ņemsim vērā savā tālākā darbā. Mēs, kas atbildīgi esam komitejās, eh, šeit sacīto centīsimies rūpīgi ņemt vērā. Paldies, ka zini kungs, tagad Berlingver kungs. Gribu tikai piebilst vēl to, Pateicamies visiem, kas šeit izteicās, kas grib piedalīties šajā darbā, gaidīsim uz grozam priešlikumus, kas mums atvieglos darbu. Daudz, kas no šeit sacītā mani personīgi pārliecināja par to, ka daudz, kas te vēl tekstā būtu eh, grozams, bet teksts nedrīkst arī kļūt pārāk garš, citādāk rezultāta nebūs. 22. oktobrs, 2012. ir termiņš grozījuma ieslēgšanai 22. oktobris 2012. Un vēl trīs pārdomas no manas puses. Kāds izteica bažas par to, ka e, nacionālas tiesības sistēmas nedrīkst tikt aizskats Eiropas dēļ. Eiropa ir Eiropa, dalībvalsts ir dalībvalsts, tas te vairāk kārt izskanēja, bet Eiropā kaut kā jāsadzīvo šīm e, dalībvalsts sistēmām uzņēmumi, e, cilvēki e, pārvietojas arī pār robežām. Apvienotā karaliste mani te īpaši iespaidoja. Tur ir Anglija, Velsa, Skotija un Ziemeļīrija. Dažādas tiesību sistēmas. Skotijā ir cita tiesību sistēma. Kā e, Anglijas Anglijā. Tātad pat valsts iekšienē dažādas tiesību sistēmas tādēļ mums šī kopīgā telpa ir jārada procesa rezultātā. Neviens no augšas negrib e, uzspiest kādam likums, tam ir jātīstās, protams, jo pilsoņi to arī pieprasa. Tie pilsoņi, kas pārvietojas pār robežām, grib būt arī tiesiski aizsargāti citā valstī. Pilsoņi grib to, arī komersanti to grib tiesisko drošību. Viņi grib iespēju risināt e, juridiskas strīdus vai no nu tiesas priekšā vai citā ceļa uzņēmumiem ir jābūt elastīgiem. Tā tas ir mūsdienu Schengens realitātē, mums tas patīk vai nē. Un, e, tas neizbēgam noved pie sistēmas savstarpējās turnāšanās. Es domāju, ka Eiropas Savienībā šī lielā atšķirība starp uh, paradumtiesībām un Eh, cilvēktiesībām mazināsies. Romiešu eh, tiesību sistēmas dēlu un meitas sākumā bijām eh, sākumā sašutuši, kad tiesneši sāka izdot noteikumus, bet tas notiek arvien biežāk. Varbūt tas ir Eiropas tāda stiprā puse, ka tiesnes pieņem uh, lēmums, kodeksi mūsdienās vairs 200 gadu nepastāv neskarti. Tā nu reiz tas ir mūsdienās. Trešā piebilda vai piemērs. Līgumtiesības. Katrai valstī ir savas līgumtiesības, bet mums ir 27 līgumtiesības sistēmas, un ja mēs tad nospraužam kopīgo atsaucas punktu, tad tā nav alternatīva dalībvalsts tiesībām, bet tas tvers, uz kuru mēs varam atsaukties kā pilsoņiem, kā komersanti, eh, kad mums ir kāda konkrēta problēma rast risinājumu. To nozīmē mobilitāte Eiropas tiesiskā procesa ietveros. Tas pats attiec arī uz laulību šķiršanām vai ģimenes tiesību problēmām. Mums ir dažādas kultūras Eiropā mūsdienās, dažāda veida uh, izturēšanās modeļi, un tādēļ mums ir vajadzīgs šīs monitorings, šī izvērtēšana. E, Evaluā, e, evaluācija tā sevi ietver e, šo monitorēšanu un izvērtēšanu pastāvīgo. Tas viens notiek soli pa solim, otrs notiek, zinām, posma noslēguma brīdī. Un tas ir nepieciešams, lai mēs varētu saprast, kas notiek, sekot līdzi mums ir vajadzīgs Eiropas process tiesības eh, padomi, komisija aicinām investēt izglītībā un kultūrā, jo to mēs kaut ko sanā, sasniegsim. Ja es par to runāju, tad es domāju savstarpēju iepazīšanu. Un tad vēl viens citāts no mans pieredzes. Es reiz biju viena Eiropas eh, juridiskā tīkla priekšsēdz, kas ir ticis izstrādāts paralēli Eiropas tiesību padomēji. Eiropā ir 3, 5, 6 šādi tīkli eh, prokuroru, eh, tiesnešu tīkli, un tad mums ir arī tiesnešu apmācības tīkls. Eiropa sastāv no normām, institūcijām, kooperācijas veidiem. Uh, starp uh, tiesību un tiesību valstu institūcijām. Jums izdosies uh, izveidot sakars ar šiem institūcijām. Tad arī advokāti un tā tālāk būs tuvāk viens otram. Un tas ir gan politikā, gan juristu jomā tā. Dažādiem tiesību speciālistiem ir savi tīkli e, un tie ir vajadzīgi, un mēs aicinām komisiju un padomi palīdzēt šajā darbā. Paldies, un tagad noslēdzot šo kopīgo komitejas sēdi, var teikt, ka mums paliek formāli pieņemt uh, grozījumu datumu 22. oktobrs. Piekrītam? Labi, tam mēs varam piekrīt. Tā, un tad divi mutiskie jautājumi padomēji un komisijai. Jautājums padomēji, kas tic izsūtīts, tas attiec uz darbu kārtību tālāko lai nodrošinātu to, ka trešā pilāra kī Eiropas uh, tiesību kopumā tik uzņemts eh, paredzamā nākotnē. Un jautājums komisijai eh, par sadarbības uzlabošanu starp dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamenta jautājumi ir izplatīti. Vai mēs varam par tiem vienoties? Jā, lūdzu, Dafkungs. Šis jautājums komisijai, vai tas ir izdalīts, vismaz man tas nav. Un vajadzētu būt vēl vienai kopijai uz uh, padomas jautājumu, vai tas ir izdalīts. Labi, tad es izlasīšu. Šis ir jautājums padomai kādus pasākums padome veiks brīvības drošības un tiesiskuma telpas ietvaros turpmākajos piecos gados, ņemot vērā to, ka Lisabonas uh, līguma stāšanās uh, spēkā nozīmēs, to, nozīmēs to, ka uh, Eiropas Savienība uh, vairākumā gadījumu darbosies parastajā likumdošanas procedūrā. Tātad, ko tā darīs arī konkrēti, lai pielāgotu akī jaunajā institucionālajā situācijā. Tas ir jautājums padomēji. Jums ir jau komisijas jautājums? Nē, nav, tad es to izlasīšu. To read it, just to make sure. Es to vienkārši uh, izlasīšu, lai visi piekrīt šī jautājuma formulējumam. Kad uh, komisija piedāvā savus priekšlikumus, kā saskaņot akī ar Lisabons līgumu. Vai, vai tas tiks darīts, lai nodrošinātu to, ka Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti var iesaistīties, balstoties uz tiem priekšlikumiem, kas tiks pārskatīti gan procedurālā, gan uh, saturiskā izpratnē? ja neviens uh, neiebilst, tad šos mutiskos jautājumus mēs nosūtīsim abām institūcijām. Uh, Un, lai noslēgtu šo sanāksmi, es gribētu ieteikt uzklausīt noslēgumā Eiropadomu, tātad prezidentūras pārstāvi attiecībā uz eh, šo te Stokholmas programmu, jo tā ir nosaukta pēc Zviedrijas galvaspilsētas. Nielson kungs, paldies priekšsādātāji, es jūs ilgi neaizkavēšu. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju debates, un es ceru, ka mēs tās eh, turpināsim eh, tuvākajā nākotnē. Es tikai gribēju pieminēt vienu lietu, atbildot Mendes de Vigo kungam. Es domāju, ka viņš uzdeva pareizo jautājumu, kas ir Stokholmas programma. Neviens vēl nav redzējis Stokholmas programmu, jo tā vēl nepastāv. Es ceru, ka drīz tā pastāvēs 10. decembrī, ka tā tiks apstiprināta. Bet es domāju, ka uh, padome, Zviedrijas prezidentūra, dalībvalstis, pilsoniskā sabiedrība un e, visi pārējie, kas ir iesaistīti, ka mēs visi kopā 10. decembrī varēsim teikt, ka mēs gribētu veidot atvērtu un drošu Eiropu, kas kalpo pilsoņiem. Tas varētu būt viens no jūsu diviem teikumiem. Paldies! Paldies, Nilsona kungs! Mēs visi pievienojamies šīm cerībām, ka Stokholmas programma beidzot tiks izveidota 10. decembrī, mēs strādāsim veidojot šo Stokholmas programmu. Tagad šīs komitejas darbu pārtraucam līdz 12. novembrim. Paldies!